publicēts šīs sēdes protokolā. Nākošais jautājums - darba kārtība, proti mūsu darba kārtība. Priekšsēdētāja konference 10. jūlijā pieņēma galējo plenārsēdes darba kārtību, tā ir izdalīta. Otradien EKR frakcija aicina iekļaut paziņojumu, ko sniegtu pazdomi un komisija par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu vidusjūrā starp Grieķiju un Itāliju bez rezolūcija. Marijas kungs uzstāsies par šo jautājumu. Lūdzu, Marijas kungs. Kirja Proedre, ek mērus tu izjāra. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos lūgt, lai otrdien izskanētu Eštons kundzes deklarācija par sarežģītajiem jautājumiem, kas skar Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu vidusjūrā. Tas, kas notiek pašlaik, ir nepieļaujams. Uz amerikāņu militārā kuģa Keprei tika iznīcināti Sīrijas ķīmiskie ieroči ar hidrolīzes procedūras palīdzību. Un eh, tas ir ļoti bīstami, tā ir procedūra, ilgst apmēram 60 dienas, un tas ir jāpārtrauc. Noteikti ir jādara viss iespējamais, lai novērstu nelaimes gadījumus. Es nezinu, cik daudz ir darīts, lai informētu sabiedrību par to. Mēs uzskatām, ka Sīrijas ieroču arsenāla iznīcināšana nedrīkst notikt vidusjūrā. Tas jādara kādā jūras reģionā, kas būtu tālāk no apdzīvotām vietām, jo citādi tas rada bīstamu situāciju, piemēram, Krētā, un tas ir noteikti rītdien jāizdurā. Paldies! Paldies. Tagad uzstāsies viens par runātājs par šo priekšlikumu un viens pret. Tātad, kas grib uzstāties par šo priekšlikumu? Lūdzu, Harms kundze. Es domāju, ka šī ir ļoti nozīmīga tēma. Mēs esam vienoti domā par to, ka šiem ķīmiskajiem ieročiem jātok iznīcinātiem. Uh, bet tā kā šis process notiek, tas ir saistīts arī ar vides jautājumu un sakām videi, un par to jādiskutē. Man frakcija atbalsta šo jautājumu. Paldies! Pret šo pieteikumu uzstāsies Fons Štorškundze. Nē, vai vēl kāds? Nē, tā tas nav. Līdz ar to balsosim, kas par šo priekšlikumu lūdzu paceliet rokas. Kas pret?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 Sākam balsot tagad. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pār 148 pret 139, 57 atturējušies. Šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošais. Vai par otrdienu vēl ir kādi priekšlikumi? Ja, Jūs atkal gribat uzstāties, vai tas uh, ir par darba kārtību, lūdzu? Otradienas, otradienas darba kārtība. Vai jūs man dzirdat? Jā. Priekšsēdētājkungs, dargie kolēģi, es gribu izteikt piezīmi par darbu kārtību, un tas ir saistīts arī ar rītdienas tekstiem. Es zinu, ka grozījums var uh, iesniegt līdz noteiktam termiņam, tas jau ir pagājis, bet es gribu ļoti nozīmīgu punktu izteikt. Mēs rīt runāsim par nozīmīgāko Eiropas Savienības amatu nākošajiem pieciem gadiem. Runa iet par Eiropas Savienības komisijas priekšsēdētāju amatu. Tas ir būtiskākais amats. Uh, Mēs esam paredzējuši diskusijas, 90 minūtes tam ir paredzētas. Tikpat uh, uh, ilgas diskusijas bija 25. februārī par dzelzceļa jautājumiem. Un es domāju, ka šis jautājums, ko, par ko diskutēsim rīt, ir ļoti nozīmīgs un tas netiek atbilstoši uh, um, atspoguļots ar runu laiku. Līdz ar to uzklausīšana nedrīkst būt 90 minūtes uh, ilga, tādēļ izteikšu priekšlikumu, kā mēs varam to izdarīt. Priekšstādātājs, tas ir priekšlikums par reglamentu, nevis darba kārtību, to vairs nevaru tālāk pieļaut. Tad turpināsim trešdien. Trešdien GOE uh, frakcija ir iesnieguši priekšlikumi. Uh, par rezolūciju par vardarbības pieaugumu starp Izraelu un Palestīnu. Cimers kundze par šo jautājumu. Priekšsētāja kungs, es ierosinu, lai mums būtu trešdien pēcpusdienā ne tikai diskusijas par augsto pārstāvu drošības jautājumos par Izraelu un Palestīnu, bet lai mēs pieņemtu arī rezolūciju. Nedēļas nogale situācija ir pasliktinājusies, eskalācija ir sāsinājusies kā parlaments. Mēs tiksimies tikai pēc vasaras pārtraukuma un ir absolūti nepieciešams, lai mēs kā parlaments um, paust savu viedokli, lai mēs ne tikai apmainītos viedokļiem ar augsto pārstāvu, bet lai arī ļoti skaidru signālu nosūtītu jādara viss iespējamais, lai šos eskalāciju pārtraukt, jo 170 cilvēki ir aizgājuši bojā, tūkstošiem rak raķešu tiek izšautas, tiek Izraels um, teritorija apšaubīta tā, ka tiešām cilvēkiem ir jāaizbrauc no gāzes sektora. Viņi saskars ar uh, lieliem draudiem un um, draud arī uh, sausams ofensīvas. Domāju, ka par to ir jārunā un um, parlamentam ļoti skaidra pozīcija ir jāieņem. für den Antrag. Par šo priekšlikumu izteiksies Gerēro kungs lūdzu. Jā, liels paldies. Es uzskatu, ka ir taisnība, ka mēs nevaram gaidīt līdz septembrim, neizsakot noraidījumu un nosodījumu tam, kas notiek šajā apgabalā. Un mums ir jās sūta tāds vēstījums, lai iesaistītās puses pārstātu vardarbību. Tādēļ mūsu grupa ir gatava iesniegt rezolūciju un būtu labi, ja šī rezolūcija runātu visa parlamenta vārdā, lai uzsvērtu to, ko citi dara, lai apturētu šo vardarbību. Šai rezolūcijai ir jābūt īsai, tai ir jālūdz pārstāt pārtraukt uguni un atgriezties pie dialoga respektējot visus, kas dzīvo šajā apgabalā. Dank. Paldies! Vai kāds uh, pret uh, šo priekšlikumu izteiksies? Prēdis kungs. Merci, Paldies, priekšsādātāji! Mēs piekrītam tam, ka nepieciešams apspriest šo jautājumu, bet es neatbalstu īsti rezolūcijas priekšlikumu. Sociālistu kolēģis runāja par īsu rezolūciju un to, ka mums vajadzētu nosūtīt skaidru ziņu, ka uguns ir jāpārtrauc. Paldies. Tātad priekšlikums ir disk, debats ar a, rezolūciju. Tātad, kas piekrīt GUE frakcijas a, priekšlikumam, lūdzu paceliet rokas. Kas pret? Kas atturas? Ir ļoti skaidrs a, vairākums. Paldies! Līdz ar to šīs nedēļas darba kārtība ir noteikta. So. Tagad turpināsim. Vienas minūtes uzstāšanās. Pirmais runātājs Čakai, lūdzu. Čakai? Čakai kungs, lūdzu. Jā, ja, pirms jā. Lūdzu.